Vēlos teikt, ka īrijas atbildīgās iestādes sniedz man informāciju par to, ka Sijas de Rosa sākot ar 15. februāri 2012. gadā tiks aizstāts, strādās Kostelo kungs un sirsnīgi sveicu jaunu kolēģi. Vai kolēģi ir klāt, Kostelo kundze? Jā, sirsnīgi sveicu jūs šeit. Vēlos atgādināt, ka saskaņā ar trešo pantu otro punktu katrs uh, deputāts drīkst piedalīties piln, ar uh, vienādām un pilnīgām tiesībām visās Eiropas parlamenta sēdēs, kamēr viņa mandāts nav kārtības, uh, attiecīgajā kārtībā atsaukts. Un ir svarīgi, lai Eiropas parlamenta deputāts Uh, neieņemt nekādu citu amatu, kas nebūtu savienojams ar Eiropas parlamenta deputātu pienākumu pildīšanu. Un tagad lūdzu, mūs, mums ir brīvais mikrofons, un situācija šobrīd ir tāda, ka 15 deputāti ir pieteikušies. Nevarēsim, protams, visiem dot vārdu, un tāpēc arī lūdzu izrādiet sapratni. Sākšu pēc politiskajām grupām. Un pirmkārt, Čirtilevskas kundze, Johanna, lūdzu. Snihtā. Viņa nemaz nav klāt. Nē, nē, nē, ir, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ekonomikas politika dalību valstīs visā Eiropas Savienībā šobrīd pēc Eh, šajā krīzes situācijā prasa no mums arī nopietnu uzmanību. Šajā smagajā situācijā dabisks risinājums būtu nodrošināt ekonomisko tirgu stabilitāti, un to mēs varēsim panākt tikai tad, ja mēs budžeta politikas ietveros rīkosimies izšķiroši. Turklāt ir ārkārtīgi svarīgi radīt jaunas darba vietas, tīpaši jauniešiem, samazināt izmaksas, arī rediģēt fiskālo politiku un samazinātu birokrātijas slogu. Un šie visi pasākumi ir iekļauj, uh, jāiekļauj 2020. gada politikas uh, uh, ieviešanā, un te ir jābūt sirs, uh, konkrētai saskaņai starp nodarbinātību un apmācību. Tādā veidā varēsim cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību. Paldies, un tagad lūdzu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 Eh, tiešām ir ļoti svarīgi pievērst eh, Eiropas eh, ministru padomas uzmanību tam, ka tāda krīzes sekas, kā bezdarbs, sociālā izstumtība atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs ir īpaši pastiprinātas tādēļ, ka tās ir pārāk cītīgi un rūpīgi ieviesušas konsolidācijas pasākumus. Uh, Un tādējādi uz ielām ir nonākuši studenti, jauni cilvēki, gados eh, vecāki cilvēki. Uh, bez tām Eiropas Savienībā pieaugt uh, to cilvēku skaits, kur par spīti tam, ka viņiem ir algots darbs, atrodas uh, nabadzībā. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi padomē saprast, ka budžeta pārvaldības un ekonomikas izaugsmas pasākumiem, kā arī taupības pasākumiem ir uh, jātiek realizētiem koordinēti, saskaņoti un vienam otru papildinot. Paldies! Cuperkungs. Frau Zuber. Zuberes kundze, lūdzu. Jā, pitē. Obrigada, Sr. Presidente. As políticas. Paldies, priekšsēdētāji. Tās politikas, kuras mēs esam paredzējuši savos dokumentos, ir pasākumu, kuriem mēs patiesībā nevaram piekrist, jo to nav iespējams savienot ar sociālo taisnīgumu, izaugsmi un darba vietu veicināšanu. Šiem pasākumiem būs gluži pretējs efekts, nevis tāds, kā mēs cerējām, proti tādējādi tiks nodrīts kaitējums strādājošajiem un tiks apdraudēts arī visas jau iegūtās sociālās tiesības. Tāpēc mums ir jāapzinās, ka tas tikai un vienīgi palielinās nabadzīgo skaitu un novedīs mūs ar vien lielākā recesijā un pie lielākiem publiskiem parādiem. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir pārtraukums, jāpārtrauc šāda veida politika. Mums ir jācenšas aizstāvēt um, iedzīvotāju tiesības un jācenšas pēc iespējas labāk izmantot jau esošo potenciālu. Portugālē 300 tūkstoši cilvēku ir pieprasījuši izbeigt ar šādu pasākumu īstenošanu, un šī cīņa arī turpināsies. Paldies! A 2012. évi növekedési jelentéssel kapcsolatban. Paldies! 2012. gada nodarbinātības un izaugsmes ziņojums šeit vēlos runāt arī par to, par ko kolēģi jau ir runājuši, par uh, budžeta parādu krīzi, par to, ka šī parādu krīze ir ļoti nopietna problēma, bet tad, kad mēs mēģinām šo problēmu risināt, nedrīkstam aizmirst tos cilvēkus, kas ir pavisam nabadzīgi. Sanāk tā, ka viņi cietīs vēl vairāk. Jāuzdod jautājums par to, kā mēs varam uzlabot dzīves līmeni, nevis samazināt to. Mēs tagad esam pārliecinājušies, ka īstenībā ir ļoti, ļoti viegli iedzīt cilvēkus galējā nabadzībā. Un ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam uh, tagad uh, izaugsmes vārdā upurēt sociālos programmas. 2012. gads, lai nesanāktu tā, ka mēs raudzīsimies šo gadu, kad tas bija lielais krīzes gads. Uh, Uh, tagad lūdzu Flašikovas Benovas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Nēlos tagad runāt par jautājumu, par ko ierosināja runāt Berezes kundze. Jo viņa pieminēja šeit ne tikai ierobežojošos pasākums, viņi skatās kopumā uz krīzi, uz tādu kompleksu lietu. Viņas pieeja, kas līdz šim ir iekļauta ziņojumā, manuprāt, nav līdz galam veiksmīga, jo mēs neiekļaujam šeit visus uh, 2020. gada mērķus. Mums ir jāinvestē ilgspējīgajās darba vietās, tā lai visas grupas tiktu iekļauts, ir īpaši jau tie cilvēki, kuri cietuši no krīzes tā, lai viņi varētu izmantot uh, ekonomikas labumus, kas kļūst pamazam pieejami. Jāskatās arī uz darba tirgu un jāpiedāvā cilvēkiem labāks darba apstākļus. Lūdzu, Gēmičo. Prezident. Paldies, priekšsēdētāja. Es uzskatu, ka ir nepieciešams, lai dalību valsts realizētu taupības programmas, lai uh, valsts finanses sakārtotu. Es atceros, ka 80. gados īrijā Eh, mums eh, tas bija eh, jādara. Problēma ir tāda, ka ja mēs gribām, lai dalību valstis izdzīvotu taupības programmu laikā, tad ir jādod jauni izaugsmas stimuli. Mums pietiek izmantot pātagu, jāpiedāvā ir burkāns. Eh, Grieķijai ir um, eh, 2% tikai no visas Eiropas Savienības IKP, vai tiešām uh, tas uh, mazinās? Uh, uh, es domāju, ka pēdējais laiks ir domāt par jaunu nu, maršala plānu. Jo, protams, ja mēs vairāk piedāvāsim stimulus, tas būs daudz efektīvāk. Paldies, Kakas kungs! Un... Lielas paldies, priekšsēdētāji! Um, Reina kungs bija par reformas īstenošanu Spānijā. Tādas reformas, kas ļautu mums rast darba vietas uh, jauniem cilvēkiem. Eiropas sociālajai hartai būtu jāaizstāv strādājošo tiesības glu, tieši pret šādu veidu atlaišanām bez pamatojuma, un tas nav pareizi, ka jaunieši šobrīd nonāk bezdarbnieku rindās un kļūst par nabadzīgiem strādājošiem, un neviens neinteresējas par viņu likteni. Paldies! Priekšsēdētāji! Ja mēs vienkārši cilvēkiem dosim naudu, īstenībā tas neko neatrisinās, jo dalību valstīm jārisina ļoti nopietnas problēmas ar budžetu. Uh, Skaidrs, ka vienkārši aizlīmēt kādus caurumus, tas neko taču nerisinās. Mērķis ir, lai būtu investīciju tirgus, kas būtu ilgspējīgs. Un tas nozīmē to, ka cilvēki paši sev var palīdzēt, viņi paši var panākt izaugsmē. Tas savukārt nozīmē, ka maziem vidējiem uzņēmumiem ir jābūt veiksmīgai inovāciju videi. Un šādā veidā varēsim nevis forsēt jaunu darba vietu radīšanu, bet panākt to. Tie līdzekļi līdz ar to, ko mēs piedāvājam, ir ļoti svarīgi, lai šie līdzekļi būtu izmantojami saskaņā ar visiem noteikumiem, ar visiem labiem risinājumiem. Tad varēsim arī mūsu iedzīvotājiem skaidri paskaidrot, kādā veidā tiek tērēta nauda. Jo savādāk dažreiz sanāk tā, ka uh, naudas līdzekļi bija milzīgi, bet uh, līdzekļu izlietojums bija ļoti neglīts. Ir jābūt, protams, solidārai pieeja, bet te pašā laikā ir pienācīga kontrola. kontrola. Tagad lūdzu Viktor Postināra. Mulțumesc, domnule președinte. Liels paldies, priekšsēdētāji. Viss ir lieliski. Šie ziņojumi, kas ir sagatavoti un arī komisijas uzstāšanās, tas viss ir lieliski, bet jāsaka, ka tam runā pretī realitāte, ar kādu mēs saskaramies dalību valstīs. Tad, kad bezdarbnieki vairs nesaņem valsts atbalstu, viņi gluži vienkārši neparādās statistikas rindās un valdī, ar viņiem valdība vispār nerēķinās. Pensijas sistēmas reforma un darba tirgus fleksibilitāte, tas viss, protams, ir lieliski un arī nozīmīgi. Bet Rumānijā starptautiskā valūtas fonda un komisijas uzraudzībā Mēs esam uzsākuši īstenot reformu, kuras mērķis ir pilnībā iznīcināt uh, arotbiedrības, darba kodeksu un uh, arī anulēt uh, sociālo padomu un gluži vienkārši liekt sociālajiem partneriem iespēju piedalīties tādā vētajā sociālajā dialogā. Mums ir nepieciešama izaugsme, mums ir jārod risinājums, jo pretējā gadījumā Rumānija būs gluži vienkārši ailīt Eiropas statistikas rādītājos. Es nevēlētos, lai. Es nevienam nenovēlu kļūt par bezdarbnieku Rumānijā. Nevienam, ne Strasbūrā, ne dalībvalstīs nevajadzētu nokļūt šādā situācijā. Paldies, un pēdējais runātājs Kečāji brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Senhor Presidente, queria Fejo kungs. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vispirms es vēlētos apsveikt referentus, kur sagatavošu ziņojums, par kuriem diskutējam šorīt. Gozes ziņojumā tiek uzsvērts tas, ka mums ir jācenšas rast risinājumu finanšu krīz, krīzē, ar kur mēs šobrīd saskaramies. Tiek runāts par to, ka ir nepieciešams ievērot disciplīnu, bet arī pasākums, uh, kas ļaut mums atgūt ekonomisko izaugsmu. Mums jācenšas darīt visu vienlaikus un jāsaka, ka prioritāšu izvirzīšana nav pareizais risinājums. Mums ir jāatrod risinājums īstermiņā. Ir jācenšas eh, rast eh, brīvas līdzekļus ekonomikas attīstībai un, un jācenšas arī atrisināt banku krīzi. Mums ir jācenšas risināt arī problēmas, ar kurām saskars valdības, un pēc tam ir jāuzsāk īstenot struktūrālās uh, reformas, kas mums ļautu atgūt ekonomisko izaugsmi. Tāpat arī ir nepieciešams institucionāls izmaiņas, proti um, jāveic tādu pasākumu, kas veicinātu eiro veiksmīgāku darbību. Mums ir nepieciešama skaidra uh, politika, un mums visiem kopīgi ir jāatbalsta šie pasākumi. Paldies! brīvais mikrofons ir pabeigts. Un tagad varēs runāt mūsu referenti, komisija un padomas pārstāvis. Un 12.30 mums ir jābalso. Un tagad lūdzu komisijas vārdā Lašlo Andor. You, Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, man ir liels prieks uzklausīt jūsu viedokli par ko komisijas ingatējos izaugsmas pētījumu. Vispirms, uh, Kas attiecas uz galvenajām politiskajām prioritātēm 2012. gadam, protams, prioritāte ir izaugsme, eh, pasākuma īstenošana, eh, tik tiešām rīcības uzsākšana. Es domāju, ka mums visiem ir jārīkojas konsekventāk, ievērojot ilgtermiņa mērķus ekonomikas un sociālajai attīstībai, kā jau tas skaidrots eh, Eiropas 2020 stratēģijā un tāpat jāīsteno īstermeņa pasākumu, jo īpaši Eirozonā. Um, tas, ka mūsu viedokļi saskaņ, um, iepriecina komisiju un mēs ceram uz jums, kā Eiropas Savienības pilsoņu vēlētiem pārstāvjiem, lai šīm reformām būtu lielāka ticamība un lai mēs atjaunotu uzticēšanos Eiropas Savienībai kopumā. Balstoties uz dažādām politiskajiem viedokļiem, protams, mums ir arī dažādas pieejas un dažāds ir arī uzsvars, kur mēs liekam uz atsevišķiem instrumentiem, proti, kā mums būtu jārīkojas, lai sasniegtu savus mēģus ekonomiskās izaugsmas un nodarbinātības jomā. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar komisijas viedokli ko komisija uzskata mums būtu jādara, lai panāktu izaugsmi un vairāk darba vietu šajā laika posmā? Diskusijās es domāju, ka pietiekam liela uzmanība tika pievērsta tam, ka mums ir jāizmanto iniciatīvas un iespējas, kas ir mūsu rīcībā, un es esmu pateicīgs par uh, pozitīvo atbalstu, kas tika sniegts komisijas priekšlikumam. Es pateicos Kurmai kundzei pašstākungam un citiem, kas e, pieminēja e, atbalstu jauniem cilvēkiem, jo es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs pasākums, un komisija, protams, varēs sniegt e, tehnisko atbalstu dalībvalstīm, kuras ir gatavs uzsākt šādu iniciatīvu. Es tāpat arī uzskatu, kā jau norādīja vairāk runātāji, ka mums ir jāuzlabo izglītība un apmācība. Uh, lai mēs labāk sagatavotu uh, strādājošos tām vajadzībām, kādas ir darba tirgū. Mums ir jāatjaunina arī iniciatīva jaunatni kustībā, un tāpēc mums ir nepieciešams atjaunināt arī mūsu nodarbinātības politiku, nodarbinātības pakotnes ietvaros, ar kuru mēs iepazīstināsim aprīlī. Uh, Tas ir saistīts ar daudziem pasākumiem, arī ar to, kā, piemēram, eh, fleks drošības politika var tikt īstenot Eiropas Savienībā, balstoties uz Dānijas pieredzi, bet arī tas ir saistīts ar to, kā mēs varētu strādāt uh, efektīvāk, lai radītu tā devētās zaļās darba vietas, jo tā ir viena no nozarēm, kurās nodarbināto skaits turpmāk pieaugs, un mums ir jācenšas nodrošināt to, lai um, zaļās darba vietas parādītos eh, arī Eiropā, ne tikai citos eh, kontinentos. Papildus šīm zaļām darba vietām mums ir jādomā arī par augsta, mm, augstas kvalifikācijas darba vietu radīšanu vairākos sektoros. Šī nodarbinātības pakotne paredz arī kvalitātes ietvaru apmācības jomā. Es piekrītu jūs teiktajam, ka mums ir jādara vēl ļoti daudz, lai panāktu kvalitatīvu darba vietu radīšanu jauniem cilvēkiem, un šis te kvalitātes ietvers būs galvenais instruments, ar kur mēs centīsimies to panākt. Mums ir jācenšas darīt vairāk uzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu labā. Tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, bet mums ir jāsaprot, kur ir mūsu galvenās problēmas, kas attiec uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Varbūt, ka mēs darām darīt ko vairāk, lai panāktu viedāku uh, regulējumu, bet es domāju, ka galvenais trūkums ir uh, finanšu trūkums, un mums ir jānodrošina tas, lai banku sektors atbalstītu uzņēmējus un mazos un vidējos uzņēmumus labāk. Mums ir nepieciešams uh, mikrofinansēšanas instruments. Uh, Tas jau ir ticis ievies apmēram trešdaļā dalībvalstu, un man dienas sadarbojas ar citām dalībvalstīm, lai ieviestu šo instrumentu pēc iespējas ātrāk un atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus dalībvalstīs. Es vēlos norādīt arī uz to, ka, manuprāt, viens no lielākajiem izaicinājumiem um, ekonomiskās izaugsmas jomā ir uh, saskaršanās ar šo polarizēšanos Eiropas Savienībā. Uh, Runa nav tikai par diversifikāciju. Nav tā, ka eh, viens risinājums var eh, būt piemērots visiem, bet šobrīd mēs cenšamies panākt ko vairāk. Šobrīd ir dalībvalsts, kas ir relatīvi spēcīgas ekonomikas jomā, sociālās stabilitātes jomā, nodarbinātības jomā, un citas dalībvalsts, kas ir tādā kā perifērijā. Uh, Un tas, protams, padara mūsu darbu grūtāku, cenšāk, cenšoties nodrošināt izaugsmi. Daudzas dalībās saskars ar recesiju un ar to, ka tās varētu zaudēt veselu paudzi. Īrija, Portugāla, Grieķija saskars ar iedzīvotāju emigrāciju. Jauni cilvēki gluži vienkārši nesaskata sev nākotnes iespējas šajās valstīs un nav sagaidāms, ka viņi varētu atgriezties šajās valstīs turpmāko gadu laikā. Es pateicos arī par komentāru no Latvijas puses, jo tas norāda uz to, ka pat ja zinām stabilitāte ir tikusi sasniegta, mēs nevaram to izmantot kā modeli citām dalībvalstīm, jo īpaši dienvidu dalībvalstīm, kas cenšas izkļūt no recesijas un finansiālās nestabilitātes. Dāmas un kungi, es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas semestrs ir mācību process visiem iesaistītajiem ar Eiropas parlamentu atbalstu. Mēs esam izdarījuši vērtīgus secinājumus no iepriekšējā semestra un iepazīstinot ar pasākumu plānu agrāk, mums ir vairāk iespējas par tiem diskutēt. Komisija um, saprot, ka ir nepieciešams atklāts debats un tāpat arī demokrātiska atbildība. Komisija ir gatava stiprināt eh, dažādās stratēģijas, protams, uzlabojot eh, uzraudzību attiecībā uz sociālajiem mērķiem. Tātad mums ir nepieciešama ilgspējīga attīstība Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešami konkrēti mēķi, un mēs nevaram no tiem atteikties. Mums, protams, ir nepieciešams arī jūsu atbalsts, lai mēs stiprinātu saikni ar nacionālajiem parlamentiem, lai nostiprinātu uh, Eiropas 2020 stratēģiju. Paldies par šīm debatēm. Paldies komisāru kungām par sniegtajām atbildēm. Tagad došu vārdu padoms eh, priekšsēdētāja Vestāgers kundzei. Godātie deputāti! Tad, kad es eh, aiziešu no šīs telpas un man presa vaicās, par ko bija debatas, es atbildētu vienā vārdā - jauniešu bezdarbs jo šķiet, ka ik viens runātājs to pieminēja šīs vairāk nekā vienas stundas laikā, kad debatējām par izaugsmu un bezdarbi. Man šķiet, tas patiešām ir svarīgākais jautājums un mums jāatrod veidi, kā atrisināt šo situāciju. Ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā visus aspektus un nianses, jo ir iespējama vienlaicīgi gan konsolidācija, gan izaugsme. Jautājums tikai ir, kā sakārtot prioritātes. To nav viegli izdarīt, bet mums ir jānosaka prioritātes mūsu budžetos. Mēs nevaram tagad diskutēt par to, kurš eh, tērēs nākamo miljonu vai miljārdu. Mums ir jādomā par to, kā mēs tērējam naudu un kam mēs to tērējam. To ir svarīgi darīt katrā dalībvalsts parlamentā, kā arī Eiropas parlamentā, vai esam pareizi noteikuši savus prioritātes. Atbildot uz šo jautājumu, mums ir jāatcerās, ka ja mēs gribam izmainīt mūsu prioritātes, tad mums ir nepieciešams domāt par uh, to, uh, kā tas ietekmēs sabiedrību. Nākamais jautājums ir par ekonomikas zaļināšanu. Daudzi saka, ka mums ir jāgaida, bet mūsu ekonomikas Zaļināšana nozīmē būt efektīvākiem resursu izmantošanā, tādējādi radot vairāk vietas un telpas svarīgākajiem resursām, tas ir cilvēki. Man šķiet ir ļoti svarīgi atzīmēt piecas komisijas prioritātes, jo ir svarīgi soļi, lai sasniegtu Eiropas attīstības stratēģijas 2020 mērķus ņemot vērā to, ka mums ir jārealizē atšķirīga, izaugsmē draudzīga fiskālā konsolidācija. Bez tam ir jāturpina mazo vidēju uzņēmumu kreditēšana, lai tie varētu radīt jaunās darba vietas. Treškārt, veicināt izaugsmi un konkurēt spēju arī rītdienai. Šķiet daudz no iesniegtiem priekšlikumiem ir tieši šajā virzienā vērsti. Mēs runājam arī par to, kā apkarot bezdarbu un krīzes sociālās sekas. Un bez tam varbūt mēs esam par maz novērtējuši valsts pārvaldes modernizācijas nepieciešamību kas arī varētu radīt jaunas darba vietas. Tie šķiet ir svarīgi jautājumi, un es uzskatu, ka darba tirgus reformas ir jāveido tā, lai jauniem cilvēkiem būtu vieglāk ienākt darba tirgu, un lai viņiem tiktu dota iespēja dot savu ieguldījumu. Un pēdējais, bet nemazāk svarīgais ir tas, ka šī ir tikai viena no daudzajām debatēm, kas mums ir bijušas un būs par šo tēmu, jo krīzi nevar atrisināt ātri un viegli. Tam ir nepieciešama sadarbība. Un es domāju, ka tad, kad mēs runājam par risinājumiem, tad bija vesela rinda lietu, ko pieminēja komisārs, es un jūs, bet šķiet, ka viena no svarīgākajām lietām, kas izkristalizējās, ir sadarbības nepieciešamība. Es esmu gatavs sadarboties ar parlamentu attiecībā uz jau sagatavotiem priekšlikumiem un uh, nodrošināt to, ka konsolidācija un izaugsme Eiropas senībā iet paralēli. Paldies! Liels paldies padomes pārstāvēji, uh, eh, piedaloties šajā debatē un uh, referenti. Tagad došu vārdu Kornelsen kundzei. Thank you. Paldies! Es gribētu jums visiem pateikties par šīm debatēm, gribētu pateikties ēnu referentiem, kas ļoti efektīvi sadarbojās, un īpaši pateicību gribētu izteikt um, Gozes um, kundzei un Bereša kundzei par izcilo sadarbību. Man bija tiešām prieks sastrādāties šajā trijotnē. Mēs parādījām, ka ir iespējams sagatavot savstarpēji papildinošus viedokļus gan par ekonomiskajiem, gan sociālajiem aspektiem. Eh, atbildot uz Harkins kundzes teikto, es piekrītu, ka eh, tās valsts, ir, ir, ir, mums ir jāņem vērā gan tās valsts, kurās ir budžeta deficīts, gan tās, kurās ir pārpalikums. Tās, kurās ir pārpalikums, kā Nīderlande un eh, Vācija, bieži tiek aizmirsts. Un es ceru, ka Harkins kundze varēs atbalstīt punktu manā ziņojumā, kas ir vērsts uz šīs asimetrijas izlīdzināšanu. Man ir liels prieks, ka Arvien skaļāk visās institūcijās izskan uh, vēlme cīnīties pret nabadzību, bet uh, man ir bail, ka uh, šie vārdi nepārvērtīsies darbos. Mums ir nepieciešams realizēt sociālos mērķus un nostādītos uz vienlīdzīgiem noteikumiem kā budžeta jautājums. Kāpēc mēs nevarētu paplašināt tā saucamo sešu pakotni, paplašināt to par astoņu paku un te, desmit paku? Un iekļaut šeit arī uh, nodarbinātības un, un, un sociālos mērķus, kas dotu visām dalību valstīm cerību uz atkopšanos. Paldies, Gozes kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdā. Šis droši vien um, nav tas labākais brīdis, lai izteiktos, bet arī es vēlētos pateikties uh, pārējiem referentiem eh, par lielisko sadarbību un arī ēnu referentiem. Kas attiecas uz šīm debatēm pēc būtības, es domāju, ka šodien mums ir jācenš nodrošināt to, lai pēc eh, vārdiem tas viss pārvērstos arī darbos, un to, protams, nebūs viegli izdarīt. Es vēlētos atgādināt arī, ka 2012. gada eh, pirmais semestrs būs pirmais, kas, kur mēs īstenosim jaunas, jaunu regulējumu ietvaros. Uh, Mēs, komisāra kungs, aicinām komisiju sniegt detalizētu izvērtējumu tam, kā dalībās ir īstenojušas ieteikums, kas um, tām ir adresēti, un šis viedoklis ir jāpauž publiski, ekonomiskā dialoga ietvaros ar parlamentu, un jo īpaši jāuzsver tas, ja ir notikusi uh, nobīd no šiem ieteikumiem. Uh, un ir jācenš nodrošināt arī manevrēšanas iespējas, kas ir saskaņā ar subsidiaritātes principu. Jaunais ietvars paredz to, ka Eiropas parlaments ir jāiesaista Eiropas semestrī, lai uzlabotu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, jo īpaši īstenojot ekonomisko dialogu, kā tas ir paredzēts. Un šajā ziņā es noslēgumā vēlētos atgādināt arī eh, Eiropas parlamenta prasību padomēju un komisijai eh, 1. decembra 2011. gada rezolūcijā ir nepieciešams eh, sniegt publisku, precīzu atbildu šo rezolūciju, jo no tā ir atkarīgs tas, kā mēs īstenosim demokrātisko kontroli, kas ir šī parlamenta pārziņā. Paldies! Danke, e. Liels paldies! Tagad varam pabeigt diskusiju. Un Pervanša Beres, mūsu referenta pēdējā. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, jūs teicāt, ka Eiropas parlaments ir piekrītis nemainīt vadlīnijas, lai nu tā būtu. Bet mēs vēlētos, lai šīs vadlīnijas tik tiešām tiktu īstenotas un savos ziņojumos mēs nākam klajā ar virkni priekšlikumu, lai jums būtu iespēja uzraudzīt šo īstenošanu. Un jo īpaši es vēlētos uh, pievērsties vienam priekšlikumam, proti strādāt ar dalību valstīm lai um, izveidot budžeta nomenklatūru, kas ļauj saprast, kāds ir dalībvalstu ieguldījums, piemēram, īstenojot 2020 stratēģijas um, īstenošanu vai, teiksim, aizsardzības jomā un tā tālāk un tā joprojām. Ministrs kundze, es priecājos par to, ka jūs esat piedalījusies šajā darbā un par to, ka 21. februāra ekonomikas eh, padomē jūs runāsiet par šo jautājumu. Tieši šādā veidā mums izdosies veicināt um, demokrātiju Eiropas Savienībā. Un 27. un 28. februārī mēs tiksimies ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, lai šī demokrātija tiks pilnībā nodrošināta. Ministrs kundze, es atļaujos aicināt jūs Ekofina padomas laikā ņemt vērā jauno ietekmes izvērtējumu, kuru komisija publiskos rīt, kas attiecas uz finanšu transakciju aplikšanu ar nodokli. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Esam pabeiguši tagad kopīgo, uh, kopīgās debatas, ilgādējais izaugsmu pētījums un nodarbinātība. Tagad lūdzu ieņemiet vietas. Tā mēs varētu pēc iespējas ātrāk sākt balsot.